Runa ir par Omlināru ziņojumu integrētu pieeja dzimumu līdztiesību Eiropas parlamenta darbā. Mēs sāksim ar referenti Angelika Mlināru. Jums ir iespēja izteikties četru minūšu laikā. Es esmu šeit. Paldies priekšsēdētāji, komisārs Konz. Dzimuma līdztiesības mērķis ir uh, panākt dzimumu līdzsvaru mūsu sabiedrībām. Uh, šai politikai jāsasies cilvēku uh, sirdis un smadzenes un jākļūst par mūsu rutīnas sastāvdaļu. Dzimuma līdztiesības pieņemšana nozīmē ļoti liels izmaiņas mentalitātē un uzvedībā, runājot eh, ne tikai iztu, par izturēšanos pret sievietēm, eh, bet mm, arī par starp cilvēku kontaktiem plašāk. Mums ir indikācijas, eh, kas liecina, ka mm, dzimumu līdztiesībai vēl ir grūti sevi apliecināt. Sievietes gan ļoti plaši iesaistās eh, šajā darbā un nodrošina arī zinātniskus datus, eh, lai dzimuma līdztiesība kļūtu par mūsu visu realitāti. Es vēlos eh, sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, kas ieguldīja šajā ziņojumā. Tas bija ļoti konstruktīvs darbs. Eleonora Forenza un Monika Vāna. Šie kolēģi man palīdzēja. Un uh, tikai ar viņu līdzdarbošanos mums rezultāts ir tik labi līdzsvarots un plašs un izgaismo visus aspektus par dzimumu līdztiesību. Bet ne visiem šis koncepts ir tuvs. Praktiski tas nozīmē dzimumu perspektīvas integrāciju, sagatavošanas darbos, politikas attīstīšanā un īstenošanā. Uh, Tam ir nepieciešami līdzekļi programmam, lai veicinātu dzimumu līdztiesību. Mums jāinformē vairāk cilvēki par to. Kāpēc dzimuma līdztiesība ir tik relevanta? Tie ir trīs aspekti. Vispirms tas ir process, kas, um, kas palīdz veidot pareizas politikas pareizas horizontālas politikas. Otrais aspekts skar vīriešu un sieviešu adekvātu pārstāvību noteiktos politikas sektoros. Pārstāvība ietekmē arī politikas rezultātus. Pagadām mēs neredzam uh, tādus adekvātus šīs politikas rezultātus, uh, uh, skatot pieņemtos lēmumus. Un treškārt. Uh, dzimumu līdztiesībai piemīt uh, struktūru, kas uzlabo mm, sistēmas uh, raksturojumu. Pagaidām mēs gan pētot sistēmu nesaskatām šo uzlabojumu, līdz ar to dzimumu līdztiesībai jābūt labāk izteiktai. Un uh, uh vislabākais ceļš eh, uz priekšu ir ar konkrētiem piemēriem, kā tas darbojas praksē. Uh, šie principi ir uh, eh, noenkuroti līgumos. Eiropas Savienībā ir jābūt tai pusē, kas uh, uzņemas uh, vadošu lomu īstenošanā. Uh, mēs parlaments uh, vēlamies uh, iet uz priekšu sadarbojoties ar komisiju un uh, padomi mēs esam papētījuši, kā dzimuma līdztiesība ietekmē dažādas politikas, un eh, šobrīd Eiropas parlaments nav sasniedzis visus nospraustos eh, mērķus, ne tuvu, ne. Eh, un es ceru, ka šis ziņojums palīdzēs mainīt situāciju, sasniegt šī brīža mērķus un izvirzīt jaunus ambiciozākus. Paldies referentiem šim. Uh, izklāstam paredzēta brīvā mikrofona procedūra, un daudzi ir pieteikušies. Mums ir tikai piecas minūtes. Es eh, ļaušu vairāk cilvēkiem izteikties, bet esiet lakoniski. Šved, Svedrovas kundze būs pirmā runātāja. Jā, paldies. Paldies par iespēju izteikties. Es vēlos pateikties Lināras kundzim par izklāstu. Tas ir eh, ļoti būtiski, eh, ka Eiropas parlaments uzņemas šo vadošo lomu un eh, nu, tiešām uzsver, ka sievietes var būt veiksmīgas vadošās pozīcijās, mm, amatos, mm, te vēl, protams, situācija jāuzlabo Būtu labi, ka vismaz 40% sieviešu būtu uh, top menedžmentu līmenī nodarbinātas. Un, protams, būtu labi, ja uh, tiktu veidot tādu labvēlīgu vide arī uzņēmē darbībā mm, sievietēm. Bet ir daži aspekti, pret kuriem es iebilstu. Nevajadzētu uh, rīkot uh, izglītošanas kursus, Uh, par dzimumu līdztiesību, ka katrai komitejai vajadzētu rīcības plānu sagatavot šai politikai. Tas būtu pārāk daudz. Tas drīzāk kavētu uh, mūsu mērķus. Tātad, ja visi šie grozījumi tiks pieņemti un iekļauti tekstā, tad es balsošu pret. Paldies, es tikko lūdzu jūs būt lakoniskiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izteikties šīs procedūras ietvaros. Uh, vor, Vortas kundze. Paldies priekšsēdētāja. Šodien man ir dzimšanas diena. Rīt, 8. Um, marts, um, starptautiskā sieviešu diena, un starp citu arī manas mammas dzimšanas diena. Es esmu tik lepna, uh, ka mēs uh, tieši šodien un rīt runājam par uh, um, sievietēm, par dzimumu līdztiesību. Uh, par paudzēm, paudžu solidaritāti. Un man tiešām prieks, ka tiek skatīts arī šis ziņojums, jo tajā tiek uh, izklāstīti vislabākie piemēri mm, dzimumu līdztiesība Eiropas parlamenta darbā. Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti daudz domājis par to, kā virzīt uz priekšu sieviešu uh, tiesības un dzimumu līdztiesību. Mums ļoti rūp uh, kur atrodas sievietes šajā varas hierarhijā, vai viņas pieņem lēmumus. Mums vajadzīgs gan, vajadzīga gan vīriešu, gan sieviešu perspektīva, lai uh, uzlabotu nākotni. Un uh, es noteikti balsošu par šo ziņojumu. Paldies, uh, Tomašik kundze. Paldies. Es. Uh, iestājos par vairāk sievietēm um, sabiedriskajā dzīvē un politiskajā dzīvē. Tas ļaus uzlabot um, mūsu ikdienu. Es uh, noteikti atbalstu šo integrēto pieju, kas izgaismota um, ziņojumā. Tas palīdz sievietēm uh, gūt labākus rezultātus arī uzņēmēju darbībā. Un uh, kompānijām vajadzētu veidot lielāku vairākas talantu datu bāzes. Tas palīdzēs progresam. Eiropas Savienība noteikti jāuzņemas pionieru loma šajā cīņā. Bet kopumā es nevaru atbalstīt šo ziņojumu, jo tas tomēr iet nepareizajā virzienā. Mēs te nevaram uh, Es nekad neesmu lasījusi neko sliktāko attiecībā uz privātās un profesionālās eh, dzīves savienošanu. Pat uh, totalitāros apstākļos šī priekšlikumi nav bijuši tik radikāli, tā kā tas daudz ko izskaidro. Paldies, eh, Vannas, Vana kungs, kundze. Paldies. Um, pretrunā iepriekšējai runāt priekšsēdētājai. Es um, iestājos par šo ziņojumu. Tas ir svarīgs arī sakarā ar Starptautisko sieviešu dienu, ko svinēsim rīt. Um, tas ir svarīgi arī Eiropas parlamentam. Paskatieties, cik daudz mums ir sieviešu um, mm, deputāti, mūsu deputātis jāskatās arī uz komitejām un to sastāvu. Un tagad pēc um, dzimumu līdztiesības politikas uh, rezultātu uh, izskatīšanas mēs varam redzēt, ka mums arī pašiem jāuzlabo mm, darbi parlamentā. Protams, dzimumu līdztiesības virzīšanos priekš ir un paliek mūsu galvenais mērķis šeit. Tas jāatspoguļ arī konkrētos darbos, reglamentā un komisijai uh, Uh, vajadzētu to arī pasludināt par savu prioritāti. Paldies, uh, Tomič kundze. Paldies! Es vēlos pateikties referentē par labu darbu. Un tā tāda sagadīšanās, ka rīt ir starptautiskā sieviešu diena. Un ir pilnīgi normāli skatīt šādus tematus arī tādās dienās, kas uh, nav tik ļoti simboliskas sievietēm un nu, sieviešu tiesībām. Jo tas mums visam ir svarīgi, tas ir svarīgi mūsu uzņēmēji darbībai, tas ir svarīgi sievietēm vadošo, vadošajos amatos. Mēs varam šādi panākt uh, izmaiņas uh, sabiedrībā, politikā, uzņēmumos, sievietēm. Tas nozīmē labāk pašapliecināšanos un tas arī pozitīvi ietekmē uzņēmumus, to peļņu. Es ceru, ka mums uh, kādu dienu nevajadzēs vairs rūpēties par kvotām un to ievērošanu, lai uh, šie sektoros būtu nodarbināts pietiekami daudz sieviešu. Paldies, un uh, Kabesana Ruijas uh, kundze. Paldies! Dzimumu līdztiesība nav mūsu šīs dienas um, mērķis. Mēs globālāk runājam par uh, to, ka dzimumu līdztiesībai jākļūst par pamatvērtību Eiropas mērogā. Katram lēmumam, katrai politikai jāatspoguļo Mm, dzimumu līdztiesības perspektīva. Ļoti labi, ka tiek uh, veikts uh, arī pētījums uh, no komisijas puses par dzimumu līdztiesību. Labi, ka tam ir paredzēti arī attiecīgi līdzekļi. Un es pilnīgi atbalstu gan ziņojumu un balsošu par to. Paldies! Nākamais runātājs. Škripeka kungs. Paldies. Lasot šo ziņojumu, tas vēl ir jālīdzsvaro, teiksim, jāpiemina LGBT kopiena, tad runa arī par vīriešu un sieviešu proporcijām pārstāvībā. Uh, Par identitāti tur ir runa. Šī koncepcija ir jāprecizē. Te jārunā par e, dzimumu identitātēm vairāk. Un e, formulējumiem jābūt dzimumu neitrāliem. Varat piedāvāt arī uh, speciālus kursus uh, gan uh, rakstiskai, gan mutiskai tulkošanai, lai eh, tulkojot izmantotā terminoloģija būtu dzimumu neitrāla. Līdz ar to es atbalstīšu ceturto grozējumu, balsojot rīt, kur runa ir par alternatīvu formulējumu šajā ziņojumā. Svim kolegicama i svim ženama čestitam sutrašnjim. Petirs kundz nākamam. Paldies! Es jums novēlu. Uh, um, es jūs apsveicu un vēlos apsveikt jau, jau šodien um, starptautiskā sieviešu dienā, kas uh, tiks svinēta rīt, bet uh, šis uh, ziņojums tieši nav piesaistīts šai dienai. Ziņojuma mērķis ir uzlabot sieviešu situāciju mājās un darbā. FEM komiteja iestājas par to un uzskata, ka tas uzlabos uh, parlamenta demokrātiskumu. Uh, bet uh, tā tas būtu, ja formulējumi tajā būtu citādi, ja mēs tam pietu no, cit, no, no, no citas puses, bet tā kā tas rakstīts šobrīd, tas vairos birokrātiju parlamentā, un tāpēc mēs to neatbalstīsim. Paldies, Vanštorhas kundze. Mēs runājam par dzimumu līdztiesību, un tajā Un šeit rakstīts, ka nepieciešams uh, vadlīnijas, uh, lai uh, rūpētos par LGBT nodarbināto labsajūtu darba vietā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas noteikti jāpaturprātā. Teksta Pagaidām gan tiek apstiprināti visi aizspriedumi, kas eh, tur ārā kursē par Eiropas parlamentu, un tas mums nepatīk. Paldies, Kelly! Es visu pirms eh, vēlos apsveikt eh, referenti un arī uh, manas uh, mammas dzimšanas diena sakrit ar jūsu mammas dzimšanas dienu. Uh, Es atceros, bija tāda laika, kad sievietes um, aprecējās, eh, viņas vairs nedrīkstēja strādāt. Tagad situācija ir pavisam cita. Nu, es domāju, ka mums jau ir panākumi attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Mums eh, nesen bija vēlēšanas, un eh, pirmo reizi tika ieviest kvota sievietēm 30%. Daudz cilvēku bija pret to. Iespējams, uh, cilvēki var piekrist kvotu idejai kā tādai, bet faktiski skatot šīs kvotas tomēr netika ieturētas, ka pie tā vēl jāstrādā. Paldies, un tagad komisāra Jurova. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, es vēlējos pateikties um, Linaras kundzei par ziņojumu projektu par integrētu pieeja dzimumu līdztiesībā Eiropas parlamentārpā. Eh, dzimuma līdztiesība ir svarīgs uh, instruments, lai panāktu līdztiesību starp uh, vīriešiem un sievietēm. To pārēdz arī 8. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību, kurā ir teikts, ka visās savās aktivitātēs Savienībai būtu jāizvirza par mērķi samazināt nevienlīdzību un veicināt vienlīdzību starp uh, vīriešiem un sievietēm. Tāpēc integrēta pieeja dzimuma līdztiesībai nav izvēle, bet pienākums visām institūcijām ieskaitot Eiropas parlamentu un Ei Eiropas komisiju nākas saskarties ar būtiskiem izaicinājumiem dzimumu līdztiesības politiku iekļaujot uh, praksē un um, pastāvīgi pierādot tās efektivitāti. Tā sauktā dualā pieeja uh, specifiskiem konkrētiem dzimumu līdztiesības pasākumiem, kā arī dzimumu līdztiesības politikas iekļaušana visās citās politikās ir pierādījis sevi kā veiksmes tās ne tikai Eiropas, bet arī nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī. Komisija ievēro šo duālo pieeju nesenajā, nesen publicētajā stratēģijā un ziņojumā par dzimumu līdztiesības stratēģiju laikā no 2016. līdz 2019. gadam. Tajā ir uzsvērta nepieciešamība integrēt uh, dzimumu iztiesības perspektīvu visās ES politikās, likumdošanā un finansēšanas programmās. Praksē tas uh, nozīmē, ka mēs pastāvīgi cent, cenšamies iekļaut uh, dzimumu iztiesības perspektīvu ikvienā ES rīcības aspektā. Tas nozīmē, ka mēs vērtējam komisijas rīcības ietekmi gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Uh, un uzņemamies atbildību par eh, korekcijām, ja tāds ir nepieciešamas, lai eh, tiktu veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība un eh, neliecītīsība netiktu pastāvīgi atkārtota, lai uzraudzītu un novērotu dzimumu līdztiesības integrēšanu praksē. Komisija regulāri sagatavo ziņojumu par dzimumu līdztiesības iekļaušanu visās politikās un publicēs to 2016. gadā. Komisija komisijas politiku uzrauga DG Justice un, uh, un uh, patārētā ģenerāla direktorāts. Visbeidzot, gribēju apsveikt Vortas uh, kundzi viņas dzimšanas dienā šodien un vēlējos novēlēt um, visiem arī priecīgu sieviešu dienu rītdien. Paldies visiem par uzmanību. Thank you, komisār. Paldies, komisār. Es arī pievienojos jūsu apsveikumiem tiem, kam ir dzimšanas diena.